jāatbilst mutiski, un tas ir par kuģu drošu un, un, drošu un vidē nekaitīgu pārstrādi. Tātad tas ir saistīts ar nosacījumiem, kas stāsies spēkā konvencijas ietvaros par kuģu pārstrādi. Mēs šobrīd par desmit minūtēm atpaliekam no noteiktā laika, tāpēc lūkšu visus uzstāties ļoti precīzi. Un pirmais runātājs Bloklāna kungs uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Maija plenārsēdē pagājušā gadā Eiropas parlaments jau pieņēma ļoti skaidru nostāju attiecībā uz eh, negatīvo ietekmi uz vidi kuģu pārstrādes rezultātā. Āzijā bieži vien pludmalēs eh, mētājas eh, kuģu vraki, un šo kuģu pārstrāde nekādā gadījumā nenotiek vidē draudzīgā veidā. Piemēram, Bangladešā ir daudz šādas kuģu pārstrādes un demontāžas vietas, kas nav nemaz vidē draudzīgas. Tomēr Eiropas kopiena tiesa ir nākusi klajā ar nolēmumu Bangladešas gadījumā un ir norādījusi, ka visas šīs demontāžas vietas ir jāslēdz ļoti steidzami. Un ku, Tiesa tāpat ir norādījusi, ka neviens kuģis ar eh, bīstamām vielām nedrīkst eh, tuvoties Bangladešai, un varas iestādēm tri, trī mēnešu laikā ir jānāk klajā ar eh, risinājumu atbilstoši Bāzels konvencijas noteiktajām prasībām. Tātad šie ir konkrēti pasākumi, kas tika minēti tekstā, ko arī apstiprināja Eiropas parlaments pagājušā gadā. Varbūt, ka Eh, Bangladešas varas iestādes ir iepazinušās ar šo dokumentu. Es domāju, katrā ziņā, ka šis solis uz priekšu, lai cīnīties ar šo nepieņemamo praksi. Eh, tiesa Bangladešā un arī citās eh, Eiropas valstīs nāk klajā ar līdzīgu raksturu spriedumiem. Protams, valsts nedara pietiekami daudz šajā jomā, un jautājums ir ļoti uh, samilzis. Mājā Hongkongā notiks uh, vispasaules uh, konference. Uh, Ehm, starptautiskās jūrniecības organizācijas ietvaros, un šīs konferences mērķis ir panākt tādu globālu vienošanos par kuģu eh, pārstrādi. Ehm, Vides komitejai ir jānodrošina, lai padomu un komisija ehm, nosūtītu dotu ļoti skaidru signālu un lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu. Ņemot vērā to, ko mēs jau rakstījām pagājušā gadā, es domāju, vajadzētu pievienot sekojošus eh, komentārus bīstamas vielas, kuras tiek pārvadātas kuģos, ir jāuzskata par bīstamām vielām, un attiecīgi tās ir ietverams Bāzēlas konvencijas no, nosacījumos. Pirmais grozījums, ko iesniedz Tautas partijas grupa, vājina šī teksta virzību, un es to nekādā veidā nevaru atbalstīt. Ja kuģi tiek noankaroti pludmalēs, lai tos demontētu, šāds, šāda pieeja nav pieņemama. Eh, pirms eh, beidzas šī garā ratifikācijas procedūra ir jāveic eh, rīcība, lai pārstātu noteikta veida tankuģu demontāžu. Ir nepieciešams noteikt certifikāciju, ir jānosaka ražotāja atbildība, un arī to vajadzētu iekļaut regulācijas ietvarā. Šo lietu mēs jau minējām pagājušo gadu. Eh, šķiet, ka komisija eh, atkal ir atgriezusies pie šī jautājuma, tāpēc es gribētu dzirdēt no komisāra Figelkunga viņa atbild šajā jautājumā. Vai Eiropas komisija joprojām ir gatava izveidot fondu, lai palīdzētu šo kuģu pārstrādē? Tātad šī rezolūcija un arī pagājušā gada pieņemtā rezolūcija ierosina skaidrs risinājums eh, šīm problēmām, un es ceru, ka vidas komitejā un transporta komitejā uh, jāsaka, ar lielo vairākumu tiek atbalstīta šī rezolūcija. Uh, varbūt arī komisija un padomu piekristu šim dokumentam un varbūt pēc pāris mēnešiem būtu iespējams uzsākt kārtīgas sarunas, lai varētu risināt sabiedrības veselības, uh, vidas un citus jautājumus atbilstošā veidā. Tātad es gribētu dzirdēt no komisāra Figelkunga, vai pie šādas pieejas jūs pieturēsieties. Uh, debatēs eh, starptautiskās jūrniecības organizācijas konferencē un vai pasākumi tiks eh, veikti, lai eh, attiecīgā konvencija būtu pēc iespējas ātrāk ieviesta. Paldies, un tagad vārds komisāru kungam. Paldies, priekšsēdētāji cienījamie deputāti. Es pirmām kārtām gribētu pateikties parlamentam par ļoti lielo interesi un par iesaistību šajā jautājumā par kuģu pārstrādu un demon, demontāžu. Gribu īpaši pateikties Bloklanda kungam. Šis ir ļoti labs sākuma punkts turpmākai rīcībai Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība dod savu ieguldījumu, lai varētu risināt šo starptautisku raksturu problēmu. Šis jautājums nāk īstajā laikā, ņemot vērā Bangladešas augstākās tiesas neseno lēmumu, ko jūs pieminējāt, jūs arī aprakstījāt situāciju šai valstī. Tātad šī nolēmuma rezultātā vis, e, visas kuģu e, demontāžas vietas tiks slēgtas e, divu nedēļu laikā, jo tās nav apstiprinājusi vidas ministrija. Bīstamu kuģu ievešana tiks aizliegta un visi ievestie kuģi būs eh, kārtīgi jāiztīra. Eh, Bangladeša sāks izstrādāt arī nacionālu likumu par kuģu demontāžu atbilstoši Bāzeles konvencijai. Eh, Tagad es gribētu detalizētāk pieskarties situācijai un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jūsu pirmais jautājums ir par to, ka vajadzētu aizliegt kuģu demontāžu pludmalēs. Tātad, eh, kā mēs zinām, nolietot kuģu demontāžu notiek tieši eh, pludmalēs. Es pilnīgi piekrītu, ka šāda praksa ir ļoti riskanta un bīstama gan cilvēku veselībai, gan videi. Mēs uh, uzskatām, ka Eiropas Savienības aizliegums uh, šādai rīcībai pludmalēs uh, būtu apsverams solis. Bet bija zināms bažas par to, cik efektīvs būtu uh, šāds aizliegums, jo tas būtu attiecināms tikai uz kuģiem, eh, kas eh, peldzam Eiropas Savienības karogu, un ļoti viegli nelegāli to varētu apiet, nomainot kuģu karogu. Mēs eh, uzskatām, ka būtu iedarbīgāk, ja mēs savus centienus veiktu sakojošā virzienā tiek izstrādāts tehniskas uh, vadlīnijas uh, eh, SJO e konvencijas atbalstam, un vajadzētu pie tā strādāt, lai mēs tik tiešām varētu panākt drošu un vidē nekaitīgu kuģu uh, eh, demontāžu. Šo vadlīniju izstrāde joprojām līdz šim ir bijusi tāda ļoti pozitīva. Jebkurā gadījumā tradicionālā kuģu demontāža pludmalēs neatbilst šīm vadlīnijām, atbilstot uz, atbildot uz Uz otru jautājumu gribu norādīt, ka komisija ir apņēmības pilna strādāt, lai panāktu savlaicīgu uh, kuģu pārstrādes uh, konvencijas uh, iestrādu un pārņemšanu Eiropas Savienības likumdošanā. Vīdas ģenerāldirektorāts jau ir uzsācis vairākus pētījumus un strādā pie tā, lai izvērtētu šīs konvencijas galveno elementu iespējamo ietekmi. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība radītu līderu lomu šai jautājumā Un tas, manuprāt, veicinās arī šīs konvencijas ratifikāciju trešajās valstīs un attiecīgi pātrinās šīs konvencijas reāli stāšanos spēkā. Bet es pilnībā piekrītu tām bažām, kuras jūs paudāt savā trešajā jautājumā par to, eh, cik uh, Eh, svarīgi ir saglabāt pašreizējo kopienas akī. Mums ir jāsaglabā pašreizējās prasības attiecībā uz strādājošo tiesībām un vidas aizsardzību, kad tiek transponēta šī uh, starptautiskās jūrniecības organizācijas konvencija. Un mēs savā pētījumā ļoti nopietni salīdzināsim uh, jūrniecības organizācijas uh, prasības un kopienas akī prasības. Te es gribētu uzsvērt, ka mēs nodrošināsim, lai uh, kuģniecības eh, regulācija, eh, ko mēs esam eh, pieņēmuši kopš 2006. gada, nekādā veidā netiktu pārkrāpta. Paldies, un tagad Jūzo kundzei vārds divām minūtēm. Gracias, senor presidente. Sen... Paldies, priekšsādātā kungs, cienījamies komisāra kungs. Jautājums par kuģu pārstāvu drošā veidā tiešām ir īstajā, tiešām tiek uzdots īstajā laikā, jo, kā jau mēs dzirdējām, 2009. gada maijā Startautiskā jūrniecības organizācija organizēs konferenci par šo jautājumu. Vēlētos pateikties Bloklanda kungam par sagatavoto jautājumu un arī par rezultā, rezolūciju. Ja EPP vēlas cīnīties pret nepieļaujajām kuģu demontāžas metodēm, tas ir vienkārši lieliski. Un tomēr vēlētos pieminēt pāris komentus. Arī Bloklanda kungs pieminēja trešo punktu, kurā. Uh, runa iet par kuģu, kuri pārvadājuši bīstamas kravas demontāžu. Atcaucas šeit tiek veikt uz Bāzēlas konvenciju, un tomēr Bāzēlas konvencijas interpretācija ir dažāda īpaši ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Ja mēs vēlamies piemērot Bāzēlas konvenciju, tad vajadzētu izsvērt konvencijas realizēšanas dzīvē detaļas. 14. punktā runa iet par demontāžas finansējumu. Mēs runājam par jūrniecības ieguldījumu un ražotāju ieguldījumu. Mēs runājam par saistošām tiesībām, un tomēr patreiz nav skaidra sistēma, kādā veidā tiks finans, finansēta demontāža. Ja pareizi sapratu, tad komisija ir saņēmusi pilnīgi skaidru atbildi par to, no kurienes nāk šis finansējums. 16. punktā komisija vēlas redzēt nosauktu atbildīgo par bīstamo kravu pārvadātāju uzraudzību. Un tomēr es neuzskatu, ka eh, tai ir jābūt komisijai, tām ir jābūt starptautiskajām konvencijām. Mums ir jābūt adekvātai konvencijai par kuģu demontāžu un ir jāizpild arī Bāzēlas konvencija. Protams, kā bīstam kravu pārvadājoši kuģi nedrīkst tikt eh, demontēti neadekvātā veidā. Paldies, saka priekšsēdētāji kungs. Vairāk neviens nav vēlējies pieteikties brīvā mikrofona procedūrā. Dodu vārdu komisāru kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties par komentāriem, kurus eh, izteica gan Bloklanda kungs savā ievadrunā, bet, eh, kā jau es teicu, īpaši runājot par bīstamiem atkritumiem un tos pārvadājošiem kuģiem. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka konvencijas īstenošana un piemērošana ir pilnībā saskaņā ar pavisam nesen pieņemtajiem bīstam kravu pārvadājošu kuģu kuģu, ko, kuģu likuma regulu, tā ir 2008. gadā pieņemta. Patreizajā momentā mēs esam uzsākuši pētījumu, kura nolūks būtu sagatavot iespējamos risinājumus, un pavisam drīz mēs sāksim sabiedrisko apspriešanu šajā jautājumā. Līdz ar to jūsu komentāri gan šobrīd, gan arī pēc sabiedriskās apspriešanas un tās laikā būs īpaši būtiski tieši runājot par kuģu pārstrādi. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja kungs! Līdz ar to esam pabeigusi debats par šo mutisko jautājumu un balsosim par to rīt. Nākamais ir Lēna kunga ziņojums Baltā grāmata par zaudējumu atliedzināšanu prasībām saistībā ar EK konkurences noteikumu pārkāpšanu. Um, Lēnas kungs, ja jūs tiešām pieturētos pie jums atvēlētajām četrām.